esam saņēmuši no ECR grupas pieprasījumu uh, nozīmēt starp uh, parlamentārās uh, delegācijas to dalībniekus. Uh, tas tiks ierakstīts uh, protokolā šajā sēdē, un ja nebūs nekādi iebildumi, tad uh, šie izvirzītie locekļi